Okay, um, I... Labrīt, kolēģi. Man jāsāk sēde. Es nevaru atļauties atkāpties no grafika, tāpēc, diemžēl, mums jāstrādā. Pēc tam būs vēl konference par šo uh, mūsu projektu. Uh, Tātad visu pirms darba kārtība. Apstiprināsim darba kārtību. Neviens neiebilst. Tātad darba kārtība ir pieņemta. Protokola apstiprināšana 11. aprīļa sanāksmes protokols. Visi piekrīt, arī labi apstiprināts. Priekšsēdētājas paziņojumi. Es varu paziņot, ka parastā praksa pie mums ir tāda, ka mēs nenosūtam uh, Uh, pārskatīto darba kārtības projektu kolēģiem, bet bija daži svarīgi grozījumi šodienas darba kārtībā, un tāpēc es izdarīju izņēmumu. Un galvenā izmaiņa, salīdzinot ar sākotnējo darba kārtības projektu, ir tas, ka mēs nerunāsim par rezolūcijas projektu par monetāro savienību, uh, Eh, tā tiks atlikta uz vēlāku laiku. Un līdz ar to, tātad uz 27. māju mēs atliekam arī eh, mūsu viedokļu apmaiņu ar komisāru Barņē. Tas ļāva mums ielikt jaunu darba kārtības punktu par kredītu institūcijām. Un mēs uzklausīsim tātad eh, ziņojumu par jaunāko situāciju. Un līdz ar to darba kārtība šodien atšķiras no tās, kura tika izplatīta vakardien. Es ceru, ka eh, jūs tagad visi zināt, par ko ir runa, īpaši tie, kas skatās mūsu internetā. Labi, tad eh, sveiksim Eirostat ģenerāldirektoru Valteru Rademacheru. Jums e, jārunā tagad uzreiz e, e, pēc notikumiem pagājušajā nedēļā, bet es domāju, ka jūs runāsit šeit ar cilvēkiem, kas ļoti interesējas par statistiku, kaut gan viņu arī nav daudz zālē. Tad uzreiz došu vārdu jums un esmu pārliecināta, ka mums būs pēc tam ļoti interesanta diskusija. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies par ielūgumu! Godātie deputāti, pirms viena gada es jau biju šeit pirmo reizi, un mēs diskutējām par Eiropas statistikas stāvokli. Šodien es ļoti augstu novērtēju jūsu vēlmi šo statistikas dialogu padarīt par regulāru. Tas pierāda, ka jūs saprotat, cik svarīga ir šī politika, ka jūs vēlaties padarīt statistiku caurskatāmu un atskaitāmu. Kopš pagājušā gada mēs paveicām daudz. Eiropas statistikas sistēma ESS kopā ar Eirostatu pierādījusi savu vērtīgumu ļoti sarežģītā kontekstā. Tā piedāvā oficiālo statistiku, kas ir svarīga Eiropas Savienības un dalību valstu politikai Es gribētu, piemēram, jums piedāvāt to, kāda ir oficiāla statistika, ko Eurostats kopš aprīļa ir publiskojis. Te, lūk, jūsu mapītais ir uh, attēls, kas pierāda, cik daudz preses relīzes ir publiskotas kopš aprīļa sākuma. Un savā mapītē jūs atradīsiet arī trīs piemērus. Tad inflācijas izvērtējums, um, bezdarba skaitļi un arī uh, parāds saistību uh, novērtējums. Jūs saņēmāt arī brošūru, kas tiek izdota četras reizes gadā un atspoguļo pēdējos statikas, statistikas skaitļus. Es labprāt jums arī uh, pēcāk regulāri šīs brošūras piesūtīšu, lai jūs vienmēr būtu informēti Bet, protams, jūs varat to arī lejup ielādēt. Un pat lejup ielādēt to mobilajos telefonos. Lūk, šajā grafikā e, ir atspoguļos, cik svarīga ir statistika politiskajām debatēm. Bez oficiālās statistikas, kas ir pielāgota savam mērķim, politikas rīcība e, nebūtu pilnīgi demokrātiski leģitīma un nebūtu tik efektīva un pieņēmama publikai. Eiropas statistikas sistēma veiksmīgi pilda tai izvirzītos uzdevumus, jo eh, statistika ir pamats mūsu ekonomikas pārvaldībai un stratēģijai Eiropa 2020. Mēs vienojamies par ļoti sarežģītām juridiskajām reformām, lai ESS tiktu pārvaldīta efektīvi. Tagad mums ir uzraudzības instrumenti un standarti, kas nodrošina šīs sistēmas uh, drošumu, neatkarību, precīzi, uh, precīzu darbību un arī laika grafika ievērošanu. Mēs uh, savu uh, kopējo statistikas sagatavošanas sistēmu esam modernizējuši, uh, un uh, nākamajiem gadiem ir sastādīta ļoti precīza darba kārtība. Mēs vēlamies arī paplašināt savu darbību, pateicoties jaunajiem standartiem, kas nodrošina kvalitāti un inovācijas. Mēs varam pievērsties tādām jomām kā klimata pārmaiņas, vide, reģionālā sociālā kohēzija un mūsu pilsoņu labklājība. Bet šai modernizētajai darba kārtībai nepieciešams atbalsts un politiskā uzticība. Un es varu piekrist, ka daži ir jau nedaudz piekusuši no reformām. Un uh, daži ESS partneri uzskata, ka reformas prasa pārāk daudz laika, jo resursu ir maz un jāpiedāvā arvien vairāk statistikas datu. Mēs visi vēlamies, lai reformas tiktu uh, veiktas pareizi un efektīvi, bet es gribētu padomāt arī par ESS nākotni. To pieminēšu uz uzrunas beigām. Tagad daži piemēri. Mēs esam īstenojuši jaunu preventīvo pieju, lai garantētu publiskā finansējuma statistikas kvalitāti. Ziņojums, kas tika sagatavots 22. aprīlī, uh, neko negrozīja nacionālajos datos, un tā jau ir otrā reize. Vēl kaut kas jauns. Četras reizes gadā mēs ziņojam par valdību parādiem un deficītiem, un katru mēnesi uh, mēs uh, uh, publiskojam disagregēto inflācijas novērtējumu Eirozonā. Tas iekļauj arī enerģētikas uh, cenu un pārtikas cenu ietekmi uz inflāciju. Mēs sadarbojamies ar Grieķijas statistikas biroju Elstat, un tas Uh, notiek ļoti glūdi, neskatoties uz visām grūtībām. Mēs redzam, ka mums izdodas uzlabot uh, tās kļūmes, kas tika pieliktas pagātnē Elstat funkcionēšanā. Mūsu paziņojums uh, nav konstatējis nekādu trūkumu rieķies deficīta un parāda statistikā, un tā jau ir sestā reize kopš 2010. gada. Protams, jāstabilizē Grieķijas statistikas sistēma, tā jābūt proaktīvai. Komisija pieņēma jaunu lēmumu par Eirostātu pagājušajā gadā 17. septembrī, un uh, priekšstātais Barozo uh, lēmis statistiku uzticēt komisāram Šemetam. Tas notika 11. Uh, gada novembrī. Tas uzsver, cik lielu uzmanību komisija uh, uh, savā politiskajā darbībā pievērš statistikai. Deleģētais aksts par uh, statistikas uh, uh, sodiem statistikas uh, ietvaros ir tagad stājies spēkā. Un mums ir savs mandāts se sešpakā. Mēs sadarbojamies ar mūsu līdzlikumdevējiem. Mandāta uzdevumi ir ļoti uh, Uh, nopietni, ļoti izaicinoši, eh, tiem jāatvēl daudz resursu, laika un ekspertu zināšanu, bet mēs savas jaunas pilnvaras izmantosim piesardzīgi un realistiski. Mēs runājām arī par nacionālajām atskaitas sistēmām. ESA 2010 sārunas nu ir pabeigtas, un mēs no savas puses esam uzņēmušies uh, saistības turpināt attīstīt uh, sistemātisku uh, Uh, atbildības nosegumu. Mēs tāpat regulāri ziņosim uh, Eiropas parlamentam un padomē par paveikto. 2014. gada septembrī šī uh, sistēma sāks savu darbību. Mums ir arī plašākas ambīcijas. Mēs vēlamies iegūt no valdībām finansē, finanšu datus, kurus varētu labāk salīdzināt. Mums ir sagatavots standarts, publiskā sektora datiem, ko mēs saucam EPSAS, kas tika noteikts sešpakā. Mēs strādājām arī pie progresa vides ilgspējības un dzīves kvalitātes kop izvērtējuma, un tikai pirms dažām dienām mēs esam piedāvājuši jaunu uh, komplektu vides ekonomikas um, kontiem to mēs apsolījām jau 2011. gadā. Un tas būs vēl viens instruments, lai labāk izprastu ekonomikas vides dimensiju. Eirostāts paliek e, joprojām svarīgākais atsaucis datu avots nacionālajiem un starptautiskiem lietotājiem. Mūsu izmanto politiķi, mēdīji un arī pētnieki. Es gribētu e, Tagad runāt par nākotnes darbiem. Mēs uh, piestrādāsim pie statistikas likumdošanas, tā ir regula 223.2009. Komisija uzskata, ka nepieciešams valstu statistikas institūtiem piedāvāt jaunas garantijas attiecībā uz to neatkarību, koordinācijas pilnvarām un tiesībām izmantot administratīvo savotus. Mēs tāpat ierosinām, lai katra dalība valsts parakstītu um, saistības par uzticam, uzticību statistikai. Un tas būs publisks un politisks instruments, lai nodrošinātu, ka standārti, kas ir pieņemti Eiropas Savienības līmenī, tiek izmantoti arī nacionālajā līmenī. Mūsu priekšlikumi padomē nesastopas ar lielu sajūsmu. Un jāsaka, ka mums nepieciešams piemērot eh, vienlīdz stingru standārtus nacionālajā un Eiropas līmenī. Citādāk Eh, mēs apdraudēsim uzdevumu taisnīgo sadali un atbildību statistikas sistēmā, kas balstās uz uh, datu ievākšanu dalībvalstī un uh, kvalitātes nodrošināšanu no augšas. Es teicu, ka jūsu atbalsts uh, palīdzēs mums arī šo reformu īstenot kā iepriekšējas reformas. Mums ir nepieciešami arī finansējuma resursi statistikas programmai laika posmam līdz 17. gadam. Un mēs ceram uz šiem resursiem, kad būs pabeigtas sarunas par kopējo daudzgadu finanšu schēmu. Eirostāts pašlaik gatavo komisijas priekšlikumu regulai par statistikas Uh, sagatavošanu un kvalitāti makroekonomisko uh, nelīdzsvaru procedūrai, jeb MIP. Mums ir skaidrs, ka statistika, ko izmanto par indikatoriem, administratīviem un politikas nolūkiem, ir ļoti svarīga, un tāpēc mums ir vajadzīga ļoti stingra kontroles pārbaudes procedūra. Es sagaidu, ka mūsu priešlikumu komisija maijā pieņems un mēs sadarbosimies ļoti cieši ar jūsu komiteju, lai iegūtu jūsu viedokļus par kvalitātes uzraudzības procedūru. Un mēs e, ceram uz e, gludām diskusijām likumdošanas procesa garumā. Tāpat mēs attīstīsim EPSAS uh, projekta sākotnējās fāzes, un mēs arī runāsim par mūsu priekšlikumu EA Tāpat mēs uh, cīnīsimies uh, par mūsu priekšlikumu piedāvāt juridiskās garantijas demogrāfijas statistikai, lai tā būtu pilnībā salīdzināma un kvalitatīva, jo tā ir ļoti svarīga valsts izdevumu ilgtspējībai, kohēzijas politikai un publiskajām investīcijām. Ir nepieciešams juridiskās reformas, bet ar tām vien nepietiek Mēs vēlamies modernizēt un pārstrādāt statistikas iegūšanas un izplatīšanas metodes. Mums ir ilgtermiņa vīzija, kas ir atspoguļota mūsu paziņojumā Eiropas statistikas uh, sagatavošanas metodes, kas tika izstrādāta 2009. gadā. Šis uzdevums nav viegls. Mums ir 350 normas par statistiku. Tās ir jāpārskata un jāintegrē jaunajā likumdošanas arhitektūrā, kas ļaus valstu statistikas institūtiem izmantot vairākus datu avotus, izvairīties no dubultošanās un izmantot sinerģijas efektu. Mēs konstatējam, ka dalību valstis nevēlas dalīties ar datu avotiem, nevar vienoties par konfidencialitātes noteikumiem, dalību valstis neizmanto pilnībā uh, elastīgus instrumentus, ko piedāvā sekundāra e, likumdošana, ir tīpaši deleģētos aktus, kas ir paredzēti 290. pantā līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Esmu pārliecināts, e, ka, kad mūsu vīzija būs beidzot īstenota, tā palīdzēs ESS dalībniekiem un ļaus mums atsvērt resursu trūkumu. Godātie deputāti, es jau pieminēju, ka mums jāpadomā arī par Eiropas statistikas nākotni, par to, kā mēs varam reformēt eh, statistikas ievākšanu un institūciju sistēmu. Mums ir nepieciešams jauns modelis, lai stātos pretī izaicinājumiem. Šim jaunajam modelim ir trīs pamatmērķi - neatkarība, eh, stiprums un efektivitāte mūsu reformas uh, būtībā izmanto visas līgumu iespējas, bet šo iespēju vairs nepietiek. Un es gribētu runāt uh, par plašāku vīziju īstenējai Eiropas statistikas sistēmai. Šīs atvērtas diskusijas būs nepieciešamas, un tās notiks īstajā laikā, tāpēc, ka mums jārunā par iespējamiem grozījumiem līgumā, pat ja tie būs uh, uh, pavisam nelieli, jo šie grozījumi ir jāsaskaņo ar jauno ekonomikas pārvaldības sistēmu. Mums ir nepieciešama, absolūti nepieciešama droša un augstās kvalitātes statistika. Jūs vienmēr um, esat iestājušies par to, ka oficiālajai statistikai jābūt sasaistītai ar īsteno monetāro savienību, un es augstu vērtēju jūsu atbalstu. Es gribu pateikt jums par atzinumu, kas tika sagatavots 12. gada novembrī uh, un tika piedāvāts Eiropadomei. Tajā bija uh, daudz politisko vēstījumu par Eiropas statistiku. Uh, labā un pareizā oficiālā statistika ir svarīga, lai mēs varētu īstenot trīs no četriem pilāriem, uz kuriem balstās īstenā monetārā savienība. Mums ir nepieciešama statistikas informācijas infrastruktūra, kas ļaus mums īstenot budžeta savienību, kā arī ekonomisko savienību. Un statistika ir svarīga arī caurskatāmībai un labākām atskaitēm. Eiropas parlaments ir bijis uh, tas uh, dzinējs spēks diskusijās, un mēs to augstu novērtējām. Jūs palīdzējat mums izstrādāt reformu darba kārtību, un tagad mums uh, šo darba kārtību vajadzētu pārnest vēl ambiciozākajā nākotnē. Noslēgumā es gribētu uzsvērt, mūsu reformu darba kārtība ir pareiza. Tā jau tagad atmaksājas, mums ir konkrēti ļoti vērtīgi rezultāti. Un mēs varam konstatēt, ka labi pierādījumi, laba informācija nodrošina pareizos lēmumus un labu pārvaldību. Statistika ir viens no pirmajiem komponentiem uh, publiskajā pārvaldībā jau 18. un 19. gadsimtā tā tika izmantota. Bet tagad Eiropas projekts ir sasniedzis jaunu fāzi un jaunu statusu. Oficiālajai statistikai ir jābūt daļai no šīs attīstības. Eiropas integrācija tagad ir krustcelēs, un ESS ir nepieciešama, lai izveidotu īsteno uh, Eiropas monetāro savienību. Status quo nevar turpināties informācija mainās un attīstās ļoti ātri, un informācijas rūpniecībai jāizmanto visas jaunās iespējas un jānodrošina palielināta elastība. Tas nozīmē, ka mums jāmodernizē mūsu darba kārtība, un es uzskatu, ka tā būs galvenā Eurostat misija turpmākajos gados. Mēs vēlamies izpildīt jūsu vēlmes un sasniegt visus mūsu lietotājus un pilsoņus. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Lielas paldies. Kā jau iepriekš eh, norādīju, komitejas eh, locekļi ļoti vēlas eh, pārliecināties par to, ka Eurostat ir um, pareizā vara un spēks, tāpēc, ka mēs esam pieredzējuši problēmas. Tās radās tad, kad uh, nebija e, iespējams e, izmantot statistiku Eiropas līmenī tik ļoti, cik mēs to vēlējāmies. E, man, tad, ja kāds vēlas uzdot jautājumus, jūs to varēsiet darīt. Sāksim ar jums. Šobrīd tiek vestas sarunas par statistikas ietveru Un viņš ir arī, eh, tad Liems ir arī eh, parlamenta pārstāvis, un tā ir ļoti sarežģīta pozīcija. Un Edvards eh, kļuva par ministru, līdz ar to mums interesē, kas notiks ar Liemu. Tomēr es jums tagad dodu vārdu. Paldies, Šarona. Labrīt, ģenerāldirektora kungs. Liels paldies jums par šo uzrunu Mēs piekrītam jūsu pieminētajiem mērķiem, šiem federalistiskajiem kopējiem mērķiem, kurus jūs izklāstījāt. Mēs atbalstām integrēto statistikas sistēmu, lai labāk nodrošinātu makroekonomikas pārvaldību. Un mums tiešām ir daudz uh, kopējo uzskatu, mēs to konstatējām trialogā, tā kā mēs ceram, ka jūs ātri panāksiet pozitīvos rezultātus. Jūs pieminējāt vairākus indikatorus, bet bija arī daži, kas ir jo īpaši svarīgi makroekonomikas pārvaldībai - budžeta indikatori, protams. Mēs uh, varam konstatēt, ka galvenais uh, no šiem indikatoriem, proti budžeta deficīts, ir uh, daļa no diskusijām starp dalību valstīm un komisiju, piemēram, Eiropas pusgada ietverā. Un nepieciešams dalību valstīm izstrādāt laika grafiku, lai samazinātu uh, budžeta deficītu un lai divu gadu laikā panākt samazinājumu līdz 3%. Daudziem valstu un valdību vadu, vadītājiem uh, Šķiet, ka pašlaik drīzāk vajadzētu runāt par struktūrālo deficītu un ka tas būtu e, jāsamazina, nevis jākoncentrējas uz pašreizējo deficītu. Valstu un valdību vadītāji vēlas izmantot automātiskos stabilizatorus recesijas laikā. Kad jūs pagājušo reizi pie mums viesojāties, es uzdevu jautājumu par struktūrālo deficītu. Un jūs man atbildējāt, ka Eirostatam nav tāda indikātora. Vairākums dalību valstu ir tagad pieņēmušas uh, normas par budžetu, ir parakstījušas budžeta līgumus, kas balstās daudz viet tieši uz struktūrālo deficītu. Un es gribētu zināt, vai būtu iespējams uzsākt diskusijas vai vismaz pārdomas par struktūras deficīta ieviešanu kā indikātoru, lai pārvaldītu uh, makroekonomiku. Un, ja atbilde būs pozitīva, tad būs jālemj, kā jāveido šis statistikas indikators vai struktūras deficīts tiešām atspoguļo sasaisti ar potenciālo izaugsmi ilgtermiņā. Vai varbūt struktūrālais deficīts pat īstermiņā ir svarīgs, jo potenciālā izaugsme balstās uz īstermiņa pārmaiņām. At, nu, ir, protams, jautājums, vai konjunktūra ietekmē struktūru. Tas ir svarīgs jautājums ekonomistiem, un mēs labi apzināmies, ka Eirostāts neīpaši vēlas ieviest šo eh, strīdīgo uh, indikātoru. Tāpēc es gribētu zināt, vai nav iespējams uzsākt nu, varbūt neformālu procesu, procesu pārdomām par šo potenciālo indikātoru. Jo nākamajos gados, nu, piemēram, Francijā, aprēķinot struktūrālo deficītu, ir iespējami uh, divi atšķirību punkti. Es domāju, ka mēs nevaram vienkārši piemirst šo kritēriju. Paldies! <clears throat> Well, thank you very much. Eh, Lielas paldies eh, par jūsu jautājumu. Tas man liek domāt par to, kādas dažādas lomas ir spēlētājiem šajās debatēs, un es vēlētos uh, atgriezties eh, pie tā, kā jūs bijāt noformulējis savu jautājumu. Mēs, eh, statistiķi, esam daļa no debatas eh, par indikatoriem tajos gadījumos, kad sāka šādas debatas politiskā līmenī. Un mēs, statistiķi, parasti kautrējamies pieņemt šo lomu kā indikātoru veidotājiem mēs eh, izstrādājam eh, pamatīgus eh, datus un mums vajadzētu sēdēt pie galda, kad tiek spriests par šādiem indikatoriem. Tomēr mēs neesam indikātoru veidotāji. Līdz ar to es vēlos atgriezties pie tā, ko es jau teicu iepriekšējā gadā. Tas, kā struktūrāls deficīts ir kas tāds, par ko var vienoties valsts debatēs, Tas ir tāds kā jauns indikators. Tas ir viens jautājums. Tomēr vai šo jauno indikātoru var kaut kādā veidā izmērīt, eh, tas ir cits jautājums, un mana atbildība saistās ar otro jautājumu. Līdz ar to tiešām nedaudz eh, kautrējos. Eurostat eh, uzdot par uzdevumu izstrādāt jaunu indikātoru, kuru strautu struktūrālais deficīts, tāpēc, ka tajā ir iekļauta ļoti daudzi komponenti. Un tos ir sarežģīti izmērīt. Tur ir iekļauts daudz konvencijas, dažāda veida modelēšana. Līdz ar to eh, tie nav vienkārši, eh, tas nav vienkārši izdarāms. Tomēr es domāju, ka tas, ko mēs darīsim, Mēs paplašināsim aptvērumu soli pa solim. Tā lai eh, visi juridiskie bloki, kas ir nepieciešami, lai e, izstrādātu eh, šādu kritēriju, būtu klātesoši. Un, ja mēs skatāmies uz preses relīzēm, kuras ir e, iekļautas arī jūsu e, dokumentu mapītēs, tur var redzēt, ka presa relīzes par parādiem un deficītu ir daudz plašāks, un tās attiecās uz daudziem elementiem, par kuriem mēs pirms trešiem gadiem vispār nerunājām. Uh, tad šīs tā, atbildības būs iekļautas līdzās šim, šiem stingrajiem deficīta kritērijiem. Mūsu galvenais juridiskais uzdevums ir izstrādāt pamatīgus datus māstrītas kritērijiem attiecībā uz parādiem un deficītu. Un papildus tam mēs iekļaujam arī tādus komponentus, kuri ir noderīgi debatēs, kurus jūs pieminējāt. Paldies! Thank you. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšstādāji, paldies Rademāhara kungam. Jūs savā uzrunā vēlreiz apstiprinājāt, ka tagad beidzot jums ir plašākas kompetences pēc vairākiem gadiem tas noticis. Es gribētu zināt, vai eh, Nacionālajie statistikas biroji ir gatavi beidzot sadarboties vai tomēr ir kādas problēmas? Otrais jautājums. Jūs mums regulāri piesūtiet šo brošūru ar pamatdatiem. Un man te ir jautājums par datu salīdzināmību, konkrēti par diviem punktiem. Uh, tad sociālo transferu uh, rezultātā um, notikušās izmaiņas nabadzības līmenī. Šeit ir pieaugums par 19%, un kā tad ir? Un tad cilvēki, kuriem draud nabadzība vai sociālā izslēgšana, 42%. Kā jūs to vērtējat? Un tad visbeidzot par ekonomisko nelīdzsvaru. Par to daudz tiek diskutēts pašlaik. Cik aktuāli ir jūsu dati? Un 2012. gadā uh, vai jūs konstatējāt šī nelīdzsvara izmaiņas Eiropas uh, Savienībā? Es gribētu zināt par Eiropas Savienību kopumā un par Eirozonu. Paldies! Okay. Well, let, let me... Paldies! No sākuma <clears throat> pateikšos par jautājumu. Un No sākuma attiecībā, atbildot attiecībā uz mm, eh, dalībvalstu vēlēšanos sadarboties. Kā jau es eh, teicu, ir 350 eh, statistikas regulējumu. <clears throat> Šīs normas regulē šo sadarbības vēlmi. Līdz ar to mēs nerunājam par sistēmu, kāda pastāvēja 90. gados kāda Nacionālajā statistikas institūta varēja sadarboties. Tagad eh, viņiem ir juridisks pienākums to darīt, un līdz ar to eh, šobrīd ir tāds juridiskais ietvers, kas mums jāievēro, un, protams, kā Eurostatam ir eh, <clears throat> vara <clears throat> īstenot statistikas likums, un tas ir tas, ko mēs darām. Lai pārvaldītu sadarību ar uh, statistikas likumdošanu attiecībā uz dažādu veidu statistikas datiem. Un, protams, ka tas ir jautājums par to, <clears throat> cik mēs eh, iedzināmies eh, šajā likumu īstenošanā un cik eh, detalizēts ir šis likums, kā tur ir izklāstītas statistikas veidošanas procedūras. Tomēr, principā, tas nav jautājums par vēlēšanos sadarboties ar Eurostat. <clears throat> Eiropas statistiskā sistēma ir sistēma, kas ir uh, ierakstīta uh, likumos, un dalībvalstis, uh, dalībvalstīm ir jāievēro šie likumi. Attiecībā uz jūsu jautājumiem <clears throat> par nabadzības definīciju un par makro nelīdzsvaru uh, attīstību. Tātad pirmā nabadzības definīcija, tūlīt pastīšos, kur tā uh, man te ir pierakstīta. Tātad nabadzība pēc eh, sociālajiem transfēriem. Šī informācija tika izstrādāta sadarbībā ar sociālo statistiku un nacionālām iestādēm, līdz ar to mēs zinām, ka tātad eh, šī sociālā mm, imigrācija no dažādām valstīm, tas viss ir jāņem vērā. Tāpēc, ka Sociālā sistēma 27. dalībvalstīs ir atšķirīga, un līdz ar to arī nabadzības līmenis eh, var tikt eh, pareizi aprēķināts tikai pēc eh, tam, kad mēs esam <clears throat> ņēmuši vērā šis te, šis te sociālos pārnesumus. Šeit tas bija jautājums, ko jūs uzdevāt. Tātad, te ir dažādi indikātori attiecībā uz cilvēkiem, eh, kurus skara nabadzības eh, risks pēc eh, sociālā pārnesuma. 60,9. Tie ir dati, kas ir jāņem vērā, ja jūs vēlaties salīdzināt nabadzības risku dalībās starpā. Tur ir iekļauts Tad tur ir izlīdzinās eh, dažādas eh, sociālās sistēmas. Attiecībā uz otro jautājumu, uz otro indikātoru. Tātad esam publicējuši pirmo reizi sarakstu ar makroekonomisko eh, uh, nelīdzsvaru indikātors līdzās ar mm, šādas procedūras sākšanos. Un šeit es vēlētos atgriezties uh, nākamajā gadā, kad būs izstrādāta monitoringa sistēma uh, šiem, šīm nelīdzsvaru procedūrām. Tāpēc, ka šobrīd šīs sērijas ir tikai sākušās. Un te es arī vēlētos atsākties uz debatēm, padomē un uz eh, secinājumiem attiecībā uz eh, makroekonomiskajiem nelīdzsvariem dažādās dalībvalstīs. Vēl viens papildu jautājums par risku ieslīgt nabadzībā. Kā tas ir definēts? es gribu zināt par pašu definīciju, kā tā ir izstrādāta. Tad kas tad ir? Kas ir 50% virs, uh, uh, um, virs līdzsvara, tas ir uh, bagāts, un kas ir 50% zems, zem lī, uh, uh, vidusmēra, tas ir nabaks? Un tad būtībā visi var būt uh, vienlīdz bagāti, ja mēs mainīsim šo uh, vidusmēru. Bet būtībā tas ir tikai indikators ienākumu sadalīšanai. Varbūt jūs varētu man to paskaidrot, kā tas tiek definēts, un varbūt arī rakstiski jūs varat to man paskaidrot. Is, uh, exactly. Tieši tā, kā jūs aprakstījāt. Tas ir um, relatīvs uh, mērs, uh, kur tiek salīdzināti uh, ienākumi uh, sabiedrībās. Tas uh, tiek izmērīts balsoties uz vidējo rādītāju attiecībā uz mājasainicību ienākumiem. Un, ja jūs esat eh, zem šīs liekšņa, salīdzinoši ar um, vidējo rādītāju, kāds ir jūsu sabiedrībā, tādā gadījumā uh, jums pastāv nabadzības risks. Tad es secinu pareizi. Šis indikators ir tikai un vienīgi indikators ienākumu sadalei, nevis nabadzībai. Well, um, said... Tātad uh, konkrēta, absolūtā nabadzība, kā jūs teicāt, tas, ko mēs uh, pētām, nav uh, tātad šī absolūtā nabadzība. Mēs pētām standārtu, par kuru ir vienošanās Eiropas līmenī un par kuru ir vienošanās Eiropas saimnības līmenī. Un tas ir. Uh, nabadzības risks. Šajā konkrētajā situācijā tomēr jums ir taisnība tādā ziņā, ka tā nav absolūtā nabadzība, bet kaut kāda tāda kā relatīvā nabadzība eh, katrā atsevišķā uh, dalībās sabiedrībā. Es domāju, ka statistika uh, liecina par to, ka sociālā uh, izslēgšana iet roku rokā ar relatīvo nabadzību. Un pat tad, ja jūs esat relatīvi eh, bagāts, relatīvi bagātā valstī, jūs eh, varat eh, tikt ļoti nopietni izslēgts, ja jūs salīdzinātu šo relatīvo bagātību ar kādu citu trešo valsti, kuras ir daudz nabadzīgākas sen. Šķiet, ka jūs esat nākamais runātājs. No sākuma vēlētos pateikties par to, ka ieradāties uz šo sanāksmi un ka ir tik veiksmīga diskusijas, Viens no galvenajiem jautājumiem, par kuriem mēs iepriekš esam runājuši, eh, bija 20, eh, 20 eh, datu pieejamība. Mums ir galvenie rādītāji, par kuriem esam vienojušies šeit parlamentā kopā ar padomi. Uh, Un Eurostat eh, agrāk eh, apņēmās koncentrēties uz eh, resursiem, kādi ir nepieciešami, lai sniegtu šādus datus. Tomēr, ja es iepazīstos ar jūsu mājaslapu, tur joprojām ir problēmas atrast galvenos datus attiecībā uz CO2 emisijām un nabadzību. Jaunākie dati ir no 2010. gada. Vai tā ir tiešām problēma? Tad, ja jūs sakāt, ka jūs esat apņēmies koncentrēties uz to, lai šie skaitļi būtu pieejami, tomēr divi no galvenajiem indikatoriem, kas ir atjaunojumā enerģija un CO2 emisijas un apdzības risks, jā, par šiem radītājiem jaunākie dati no 2010. gada. Un laimīgā kārtā nu, tagad ir izdota brošūra, kas arī liecina par par zinām optimismu, jo ir iestājusies vasara un es ceru, ka tā turpināsies. Tomēr uh, Eh, tur ir eh, kāda eh, parīda, kuru es īsi nesaprotu, un tā attiecās tieši uz šiem te datiem, tāpēc, ka šeit pēkšņi laimīgā kārtā 2012. gada dati par nabadzību un CO2 emisijām ir pieejami. Tomēr šajā parindē ir teikts, tātad mana angļu valoda iespējams nav pārāk laba, lai es to saprastu, tad 10. un 11. gada dati. Uh, 11. Uh, un 12. gada uh, datu vietā attiecīgi. Līdz ar to es vēlos uh, saprast, kāpēc šie dati par šiem galvenajiem indikatoriem nav jūsu mājaslapā pieejami. Kāds ir iemesls? Es esmu drošs, ka tā nav jūsu institūcijas vaina. Tur noteikti ir kaut kāds cits iemesls, kāpēc jūs nevarat sniegt šos ļoti svarīgos datus. Uh, un kas eh, tic eh, darīts, eh, lai to, šo situāciju ātri izmainītu. Un mēs arī jautājam mūsu, par mūsu iepriekšējos ziņojumu, par jūsu darbu, uh, Ehm, mēs lūdzām, lai bū, jūsu mājaslapa būtu lietotājiem draudzīgāka, lai būtu vienkāršākas eh, eh, tabulas, eh, kuras Eiropas Savienības pilsoņi varētu arī izmantot. Un kopš tā laika tehniskā ehm, puse šai mājaslapai tomēr nav mainījusies, un līdz ar to es vēlos zināt, kad jūs tiešām realizēsiet šo apņemšanos, lai tātad šie dati būtu pieejami visiem cilvēkiem kur vēlas iepazīties ar eh, dažādām eh, schēmām, kaut arī paši viņi varbūt eh, nav eksperti. Un nu, tie ir jautājumi no manas puses. Kā ierosina kolēģis, tad par, par šo mūziku grafikā, kā, kā tas jāsaprot. Okay, so, uh, let, Let me start with the, the last one. Es sākšu ar pēdējo jautājumu. Mūzikas mūsu lapām nebūs par nelaimi. Bet um, par uh, pašu lapu. Protams, mēs pamazām iekļaujam uh, Eh, vieglāk lietojamus elementus, īpaši eh, paskaidrojumus, kas eh, tātad mums ir statistika ar paskaidrojumiem, kas ir viegli saprotama, termini ir skaidrot vienkāršā valodā, ir daudz grafiku un ir arī tāds stūrītis, kur lietotāji var paši arī gatavot savu statistiku. Nu, vēlreiz, vēl gads būs vajadzīgs, lai uzlabotu šo lapu, jo mums ir savi tehniskie ierobežojumi, bet eh, es eh, jums varu paziņot, ka mēs strādājam, un es ceru, ka nākamajā e, reizē jums nebūs šis jautājums jāatkārto. Nu, mums ir e, skaidrs, ko jūs gribējāt pateikt. E, par neekonomisko datu atbilstību jaunākajai situācijai, tātad vides CO2 un sociālie dati, mēs zinām, ka mūsu dati atpaliek no faktiskās situācijas. Par nelaimi datu vākšanai ir vajadzīgs ilgāks laiks, un pašlaik mēs vācām struktūrālos datus, un tagad tie ir jāpārveido īstermiņa datos, un tad šie dati arī apmēram saskana ar makroekonomikas datiem. Par uh, CO2 un uh, sadalas elementiem mēs uh, sagatavosim aptuvenos vērtējumus par CO2 vajadzēs aprobežoties ar to CO2, ko rada enerģijas patēriņš, tā nav pilna statistika, bet eh, tas ir galvenais lielākā daļa. Mums nebūs lauksaimniecības eh, radīto mm, gāzu eh, statistikas, bet būs dati par rūpniecību, un mēs strādājam kopā ar, ar vairākām dalību valstīm, īpaši tām, ko visvairāk ir ietekmējusi krīze, un mēs rēķinām arī uh, prognozes eh, par to, kā sadalīsies ienākumi un kādi būs sociālie rādītāji. Nu, atkal man ir eh, skaidrs jūsu jautājums, un es domāju, ka eh, mēs šo problēmu tuvākā nākotnē atrisināsim. Right, thank you very much. Um... Paldies. Tātad eh, Alde un arī savā vārdā es gribētu teikt, ka mēs eh, dzirdējām to, ko jūs teicāt par deleģētiem aktiem un darīsim pēc iespējas eh, vairāk sarunās. Jūs runājāt par saistībām, kas neparādās kā daļa no Māstrihtas kritērijiem un kā tās parādīt. Tas ir ļoti liederīgs eh, mehānisms, eh, kas eh, ļauj redzēt faktisko situāciju dalību valstīs. Mēs arī skatām depozītu garantiju schēmas un direktīvu kas apskata arī palīdzību e, mēs vēl neesam beiguši sarunas, un nav īsti skaidrs, cik ir palicis laika līdz sarunu beigām. Bet e, šeit ir runa par ievērojamām summām, tātad vai jums ir kādi mm, ieteikumi, kā dalību valstīm būtu eh, jārīkojas šeit dažās valstīs, ir iekļaut šīs summas bilancē kā aktīvi, bet tad aktīvi net, bet tad pasīvi netiek iekļauti pasīvu pusē. Mums nav īsti skaidrs, vai uh, tas ir labākais veids, kā risināt šo jautājumu. Paldies! Tagad es varu jūs informēt par eh, sadarbību starp Eurostat un dalību valstīm, kas turpinās eh, šogad eh, kā jau es teicu, atbildot uz pirmo jautājumu, mēs paplašināsim datus par deficītu un parādiem. Ir arī paredzēts apskatīt eh, valsts uzņēmumu un valdības garantiju eh, lielumu un arī saistības, eh, kas nav iekļautas bilancēs attiecībā uz valsts un privātajām partneru attiecībām un skatīsim arī valdību piedalīšanos valsts uzņēmumos. Tas jau ir garš saraksts un e, tā kā tiek e, pieņemts e, jauns standarts ESA 2010, mēs šeit arī skatīsim saistības, pat ja tās nav kapitalizētas um, dalību valstīs. Mēs jums uh, iesniegsim uh, visu šo datu sārakstu. Es nezinu, vai jautājums, kas jūs interesē, šeit ir iekļauts, bet uh, ja jūs man darīsiet zinām kaut ko, kas vēl trūkst, mēs arī to iekļausim. Paldies! Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus. Lūdzu. Parlamenta atskaitē par gada, tātad par Eiropas statistikas programmu, mēs lūdzām iekļaut datus un sīkāk informēt par uh, solidaritātes eh, ekonomiku, tātad ekonomiku, kas nav ne eh, valsts, ne arī privāta, tātad eh, nu, tā daļa, kas ir, kas nav domāta peļņas gūšanai, bet kas kļūst ar vien svarīgāka pilsoņu acīs, tātad bezpeļņas organizācijas kas tiek eh, plānot statistikas programmā par šīm bezpēļņas organizācijām. Un to pašu es arī gribētu jautāt par ēnu ekonomiku. Kad mēs runājam par pelēko vai ēnu ekonomiku, tad mēs atsaucamies uz profesoru Šneideru, visi viņu citē, un ir bijušas diskusijas par metodoloģiju, ko var arī kritizēt. Vai jūs e, strādājat pie šī jautājuma, lai būtu precīzāki oficiāli dati par e, ēnu ekonomiku, kas ir svarīga runājot par izvairīšanos no nodokļiem? Paldies! Abi mm, e, šie elementi ir ekonomikas sastāvdaļas, kas ir iekļautas vispārējā eh, iekšzemes koprodukta vērtējumā. Tātad eh, visi darījumi naudas tirgos tiek apskatīti. Par pirmo jautājumu, ko jūs uzdevāt par bezpēļņas eh, organizācijām, ir grūti atdalīt šos datus no vispārējā koprodukta. Parasti e, šo sektoru e, lieto vērtē e, pēc vērtējumiem, kas pašlaik nav iekļauti uh, statistikā, tātad statistikas likumdošana neprasa um, vērtēt šīs bezpējas organizācijas, bet daudzās valstīs uh, tās jau tiek vērtētas. Uh, mēs uh, tagad apspriežam ar dalību valstīm, kā varētu tuvāko divu vai trīs gadu laikā iekļaut šo vērtējumu. Uh, Parasti mm, šis vērtējums notiek eh, laikā eh, tātad desmit gadus vidū, un mm, tad eh, arī ir parād, parādās informācija par šo bezpējas organizāciju aktivitāti. Ēnu ekonomika ir vērtēta, to ir darījis profesors Šneiders, nu es nekomentēšu viņa vērtējuma kvalitāti. Tā tad nu, es nesaukšu šos vērtējumus par labu statistiku. Mēs esam sākuši um, iniciatīvu pēc uh, komisāra uh, lūguma uh, vākt datus. Nu, tas nav viegls uzdevums. Un es neapņēmtos eh, solīt nākamajā gadā oficiālus datus visām dalību valstīm, bet vismaz eh, tās valstis, kas ir eh, strādājušas pie šī jautājuma, grib ar mums sadarboties, un es ceru, ka mēs varēsim dot labāku atbildi kaut kad tuvākos mēnešos. Ja vairāk neviens negrib jautāt, tad es gribētu komentēt par pirmo daļu. Tātad paldies par darbu un politikas veidotājiem nāktu par labu, ja būtu vairāk informācijas. Protams, ir grūti oficiāli izvērtēt tos, kas negrib oficiāli strādāt. Un uh, Nu, tomēr eh, literatūrā ir atzīmēts, ka ir rādītāji, kas raksturo ēnu ekonomiku. Eh, par pirmo, vai jūs strādāsiet sistemātiski pie šī jautājuma, jo ir eh, sabiedrības finansētas Eiropas programmas, kur tiek mēģināts vērtēt sociālo un solidaritātes ekonomiku, uh, ir atklātas daudzas problēmas un ir teikts, ka vērtējumiem ir jābūt eh, sistemātiskiem Eiropas līmenī, lai dati būtu ticami. Tāpēc arī laika patēriņš ir viens rādītājs, pēc kā var vērtēt šo ekonomiku, bet ir jautājums, vai dalība valstis varētu eh, vērtēt eh, dažādas juridiskās personas atsevišķi. Pašlaik tas nenotiek. Tātad eh, ceturtais pāns mūsu statistikas programmā būtu eh, jāprecizē, tur būtu jābūt ne tikai laika patēriņam, bet jāvērtē arī citi dati. Un būtu labi, ja jūs varētu vēl pie šī jautājuma strādāt. Eh, lai gan eh, uzreiz rezultātu nebūs, jo šeit būs jāmaina, piemēram, datu glabāšanas veidi par nodokļiem un nodarbinātību, un tikai tad varēs atsevišķus datus eh, saņemt. Paldies! Es saprotu šo jautājumu. Tas jau ir skatīts vairākus gadus, bet pašlaik mums nav resursu, lai piešķirtu pietiekamu prioritāti šim jautājumam. Statistikas sistēmas prioritātes tuvākajos divos gados ir saistītas ar dažiem pamatmehānismiem makroekonomikas eh, vērtēšanai. Tātad mūsu kolēģi dalību valstīs ieguldīs eh, visu vajadzīgo darbu, lai līdz nākamā gada beigām saņemtu šos eh, ticamos datus, un tad mēs varētu arī uh, apskatīt eh, sociālo eh, un eh, solidaritātes ekonomiku līdz 17. gadam, bet es šaubos, ka mums tuvākajā laikā pietiks resursu. Nu, tā ir liela vilšanās, jo es esmu no valsts, kur tiek skaitīts uh, vispat nomedīto uh, zaķu skaits, bet uh, nu, nav skaidrs, cik liela ir bezpējas organizācija daļa ekonomikā. Un tāpēc arī sabiedrība neņem vērā šo ekonomisko ieguldījumu, kas ir šiem brīvprātīgajiem uh, darbiniekiem. Nu, mēs uzskaitām visādus sīkums visur, bet šis ir jautājums, kurš paliek bez ievērības. Tātad jautājums ir, eh, kad šis sektors saņems eh, cieņu un tiks parādīts oficiālajos datos. Jūs sakāt, ka jūs būsiet pārāk aizņemti rēķinot parādus un deficītus, eh, bet es zinu, ka jums ir daudz, jā, jums būs daudz jādara, lai panāktu šos rezultātus. Uh, bet es gribētu ieteikt jums izturēties pret statistikas programmu nopietni, jo eh, vismaz eh, parlaments pievērš uzmanību eh, regulāri mm, brīvprātīgai ekonomikai, kas ir svarīga. We're, we're, we're I... Tagad mēs arī tojamies nobeigumam. Es gribētu papildināt, ka mēs pašlaik eh, strādājam ar daudzām dalību valstīm, eh, lai izdarītu diezgan radikālas izmaiņas eh, izdevumos. Un mēs redzam datus, bet ja jūs gribat saņemt sīkāku informāciju, par to, kas ir bijis efektīvs un kas nav bijis, tad ir diezgan grūti saņemt šādus datus. Bet tie ir svarīgi, lai varētu mm, ražīgi e, strādāt un ja ir jāizdara. Izmaiņas tā, lai tām nebūtu tik negatīvu rezultātu, tad ir vajadzīga šī pamatstatistika. Un ir ļoti liederīgi arī saņemt statistiku no rādītājiem, kas nav pamatrādītāji. Vai jums ir komentāri? Es varu tikai atsaukties uz prioritāšu noteikšanu. Protams, mēs sekosim jūsu padomam pēc iespējas vairāk, lai mēģinātu noteikt prioritātes un mēģināt atrast resursus, kas mums ir vajadzīgi. Bet mums papildus resursu nebūs ne valstu, ne Eiropas līmenī. Nu, pagaidām mēs varam domāt, kā būtu, ja šie resursi būtu, bet mums to nav. Tā tad ir jāiztiek ar to, kas ir, un lai e, apmierinātu jaunas prasības, mums noteikti ir vajadzīga ražošanas e, reforma programma, ko es minēju jaunas eh, prioritātes un eh, šeit var traucēt esošai programmai, jo ir eh, dati, kas ir programmas daļa, un šiem datiem ir savu lietotāji. Un es ceru, ka jūs sapratīsiet, ka prioritāšu noteikšana Uh, ir uh, jāskata uh, ņemot vērā kopējo situāciju. Nevar prasīt, nevar samazināt vienā vietā un prasīt vairāk otrā. Dažreiz izmaiņas prasa laiku, bet es saprotu arī, ko jūs sakāt par resursiem. Mums ir kaut kā jāpārliecinās par to, kādas sekas ir mūsu taupības pasākumiem. Es redzu, ka nākamās diskusijas dalībnieki jau sāk ierasties, tātad paldies par diskusiju un gaidīsim jūs nākamreiz.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 Vai visi ir eh, atraduši sārakstus? Eh, lūdzu, eh, pārbaudīsim balsošanas mašīnu, vai jums visiem ir kartes, man jāatzīst, ka man nav. Vai ir vēl kāds, kuram nav kartes? Nē, tikai es. Pārējie negrēko. Okay. Uh, we're opening Tātad pārbaudīsim mašīnu, eh, tātad izmēģināsim balsojumu. Tātad, vai jūs gribat ātri pabeigt balsošanu, kurš pār? Deviņi nav nobalsojuši. Tātad lūdzu pārbaudas balsojums, lūdzu visiem nospiest eh, pogas. Tātad vēl četri, trīs palikuši. Vēl viens ir palicis, kurš nav nobalsojis. Tātad tagad visi ir nobalsojuši visiem mašīnas strādā, visi grib pabeigt ātri, lai gan divi šaubās. Tātad par dzimumu līdzsvaru finansu sektorā rezolūcija. Pirmais un otrais punkts kopā par, pret, atturās, pieņemts. Trešais, trešais grozījums par, pret, atturās, pieņemts noraidīts, ceturtais pār pret atturas pieņemts, ceturtais groz, piektais grozījums pār pret atturas pieņemts, sēstais pār pret atturas. Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim tātad sēstais grozījums. Votes closed. One. Beidzam balsot. Tātad 15 pār 19 pret, noraidīts 7. grozījums pār pret, āturas pieņemts, 6. punkts pār pret, atturas pieņemts, astotais pār, pret, astotais grozījums pār, pret, Pārbaudīsim astoto grozījumu. Vēl viens e, par. Kāds vēl nav nobalsojis, tagad beigsim balsot. Tātad 19 par un 16 pret pieņēmts. 9 par pret atturas. Es domāju, ka pieņēmts, bet pārbaudīsim 9 grozījums. Devītais grozījums. Beidzam balsot. 20 pār 15 pret. Desmitais grozījums pār pret atturas noraidīts. 11. grozījums pār pret atturas Pārbaudīsim. Sākam balsot 11. grozījums. Beidzam balsot. 17 pār 18 pret, tātad noraidīts. 12. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 13. pār, pret, atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. Oriģinālais 8. punkts par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot, tātad 18 pār 17 pret pieņemts. Un tātad 17. atkrīt, 18. pār pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Tātad 30 eh, pār 5 pret pieņemts, 19 pār pret atturas pieņemts, 20 pār pret atturas noraidīts, 21 pār pret atturas pieņemts, 22 atkrīt. Tagad mums ir 11. punkts pār pret āturas pieņemts. Apsvērumi no A līdz J kopā par pret āturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret. Pārbaudīsim pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Tātad 20 pār 15 pret pieņemts apsvērums J par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pārbaudīsim, tātad otrais e, grozījums pie apsvērumiem beidzam balsot. Tātad 17 pār 18 pret noraidīts. Tātad oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Tagad kopā e, citāti visi kopā blokā par pret atturas pieņemts. Un balsosim elektroniski par tekstu ar grozījumiem viens jautājums par septīto punktu. Grozījumi tika noraidīti, bet jūs nebalsojat par oriģinālo tekstu. 13. tika pieņemts. Jā, bet tas bija saderīgs. Tas ir saderīgs ar tekstu, tas ir papildinājums. un 11. un 12. tika noraidīti, un 13. tika pieņemts. Tātad šeit ir jautājums par sadarību, vai 13. ir sadarīgs. Tas būtu arī bijis sadarīgs ar 10. un 11. grozījumu. Uh, bet tas aizstāja oriģin, oriģinālo tekstu. Tātad eh, septītais punkts un trīspadsmitais grozījums. Tagad sākām balsot par tekstu ar grozījumiem. Un vēl viens balsojums par uh, Tātad 32 par, 1 pret un 2 atturās. Paldies! Un tagad eh, man ir eh, jāpiedalās eh, komisijas konferencē, tātad mainās priekšsēdētāji. morning. So, good morning, everyone. Labdien, turpināsim darbu. Nākamais, sestais punkts ziņojuma projekts par programmu atbalstam e, finansu atskaišu jomā no 2014. līdz 2020. gadam, un es došu vārdu referentam e, Stolajan kungam. Paldies priekšsēdētāji! Es gribu atgādināt ka runa te ir par programmu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, 50 miljoni eiro aptuveni, un runa te ir par līdzfinansējumu trīs nevalstiskajām organizācijām. Šim organizācijām eh, jāievēro ja Eh, starptautiskie finanšu eh, pārskatu un revīzijas standarti, un eh, runa ir arī par organizāciju, kuras loma ir sniegt konsultācijas Eiropas komisijai par grāmatvedības un atskaišu standartiem, kā arī par pilnvaru piešķiršanas procedūru, eh, ar kuru rīkojas komisija, pieņemot šos starptisko standartus. Trešā organizācija arī pievēršas eh, pārvaldības jautājumiem konkrēti revīziju un audīti jomā. Grozījumi, kurus es ierosinu attiecībā uz šo regulas projektu, ko ir izstrādājusi Eiropas komisija, koncentrējas uz vairākiem aspektiem, kas izriet no mūsu pirmajām diskusijām. Jau tagad notiek ļoti plašas diskusijas vienībā, tā skaitā arī parlamentā, par jo īpaši um, starptautiskajiem ziņošanas standartiem. Mēs jau runājām ar Filipu Meistadu pirmo reizi, kas ir uh, īpašais konsultants komisāram Barņē Un viņa misija kā padomdevēju uh, pārstāvim ir koncentrēties uz Eiropas institūciju uh, darbību, apstiprinot šos starptiskos standartus. Ir arī uh, konsultantu grupa, kas strādā komisijas labā, un mēs tad to vada. Ir arī revīzijas komiteja, un pārsk finanšu pārskatu komiteja, kas šo standartus apspriež un pieņem lēmumus par šo standartu piemērošanu vai nepiemērošanu. Lūk, tāds ir meistada kunga mandāts. Mēs mūsu grozījumos ierosinām visu pirms pievērst uzmanību tam, kā uh, grupa 20, tad G20, kas katru reizi tiekoties izsakās par vajadzību ieviest globālos standartus un saskaņot globālos pārskatu standartus. Diemžēl šis konverģences process nevirzās uz priekšu tik labi, kā mēs būtu vēlējušies. Bet mēs pievēršam tātad uh, uzmanību G20 uh, paziņojumam. Filips Meistats, uh, īpašais padomdevējs, arī ir būtībā pieminēts mūsu grozījumos. Mēs uzskatām, uh, ka komisijai vajadzētu padomāt par šo likumdevēju iestāžu pārvaldības uzlabošanu, ņemot vērā īpašā padomdevēja secinājumus. Daži grozījumi ir saistīti ar deleģētajiem tiesību aktiem. Komisija ir ierosinājusi uh, izmanto deleģētos aktus, lai aizvietotu līdzfinansējuma programmu labguvējus ar citiem. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu komisijai šādas pilnvaras piešķirt. Un, ja runa ir par to, kāda organizācija vai iestāde iekļaujas šādā programmā un vai kāda iestāde netiek aizvietot ar citu, tad komisija vajadzētu vērsties pie padomes ar konkrētu priekšlikumu. Tad mēs ierosinām arī grozījumu par to, kā īstenot šo programmu programmas īstenošana balstās uz ikgadējo darba programmu, ko izstrādā komisija. Un mēs ierosinām katru iepriekšējā gada darba programmu izanalizēt, izstrādājot jauno darba programmu. Kleinsa kungs eh, jo īpaši uzstāja uz šī grozījuma. Tad ir vēl daži grozījumi. kas ir saistīti ar dažādiem uzdevumiem, kuri būtu jāpilda komisijai mūsuprāt. Piemēram, ņemot vērā mūsu diskusiju rezultātus un īpašā padomdevēja ieteikumus, kā arī iepriekšējos komisijas darbus. Komisijai vajadzētu visu pirms 2014. gada martā piedāvāt pirmo ziņojumu par nepieciešamajām pārvaldības reformām EFRAK un ARK jomā. Tātad grāmatvedības un finanšu informācijas jomā. Protams, šajā ziņojumā ir jāņem vērā īpašā padomdevēja ieteikumi, jo viņam savus darbs, sava analīze jāpabeidz šī gada novembrī. 14. gada oktobrī. Mūsuprāt, komisijai vēlākais vajadzētu iesniegt uh, ziņojumu par uh, grāmatvedības un finanšu informāciju. Komisijai jāsagatavo arī uz, uh, jāsagatavo arī jauns regulas priešlikums, ja tas būs vajadzīgs. Šī programma nosēc septiņu gadu periodu līdz 20. gadam. Un tāpēc mēs vēlamies, lai līdz 19. gada jūnijam komisija iesniegtu parlamentam un padomēji ziņojumu par mērķu sasniegšanu. Ir vēl divi citi grozījumi. Viens no tiem ir veltīts TIOB, nevalstiskajai organizācijai, kas uzrauga pārvaldības principus. Tad kā uh, programmas dalībnieces organizācijas ievēro šo standartus. Un mēs lūdzam komisijai uzraudzīt tendences finansēšanas dažādošanā. Pirmo reizi mēs šīs tendences novērosim 2013. gadā, un pēc tam regulāri. Tad mēs uh, zinām, ka šajā gadā, 13. gadā, ir iespējams iegūt finansējumu arī no citiem avotiem. Visbeidzot, mums ir grozījums kas attiecās uz visām programmām. Tad visas programmas, kas nosec laika periodu līdz 20. gadam un kurām ir arī finanšu aploksne paredzēta. Tad mēs ierosinām šo finanšu aploksni, kas ir ierakstīta komisijas priekšlikumā eh, un kas ir tikai indikatīva līdz ir panākta vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Um, tad mēs eh, to eh, pieminam ar šo priekšnosacījumu, ka ir panākta vienošanās. Nu, lūk, mums būs arī diskusijas, kuras organizēs Silta kungs, Kamalkungs tātad un arī es piedalīšos. Mēs pieaicināsim ekspertus. Ekspertus no, daudz, no daudzām jomām, at, uh, grāmatvedības ekspertus, uh, akadēmisko aprindu pārstāvjus, lai diskutētu uh, par uh, šiem standartiem. jo mūsu kolēģi Eiropas parlamentā izvirzīja ļoti svarīgus jautājumus par šiem starptautiskajiem standartiem un par to, kā šie standarti uh, ir atspoguļoti Eiropas Savienības likumdošanā un kā šos standartus uh, īsteno Eh, iestādes programmas dalībnieces. Šī gada beigās, šī mēneša beigās atvainojiet vai nedaudz vēlāk, mēs sagatavosim konkrētu jau programmu šai ekspertu sanāksmei. Un, kā es teicu, galvenais jautājums būs starptautiskie pārskatu gatavošanas standarti. Lielas paldies Stolojānu kungam! Tad tagad lūdzu um, Sančesa kungs. Ja, paldies! Es gribētu atvainoties, ka Elka Drāvi kungs nevar piedalīties, un viņam jābūt transporta komitejā, jo viņš ir koordinators, viņam tur jābūt uh, obligāti šodien. Un es tāpēc viņa vietā uh, piedāvāšu mūsu uh, izvērtējumu Mēs uzskatām, ka e, šīs atzinuma projekts iet pareizā virzienā, bet mums vajadzētu tik tiešām Eiropai ļaut izteikties starptautiskajā līmenī par e, pārskatu un revīzijas standartiem. Mums ir nepieciešams e, pātrināt darbus pie šiem standartiem. Un ņemot vērā nesen notikušās diskusijas ar Maistada kungu, domāju, ka var vēl uzlabot ziņojuma projektu. EFRAK loma un ASB fonda loma būtu jāprecizē. Maisala kungs uzsver, ka EFRAK situācija nav īpaši ideāla, tad ir īpaši jāprecizē EFRAK mandāts jānosaka, kas ir uh, šīs organizācijas valdē, kā ir aizsargātas Eiropas vispārējas intereses, kā mēs varam stiprināt demokrātiskās uh, uh atbildības noteikumus dalību valstīm, dalībniecēm un ARC līmenī. At vajadzētu noteikt, ka tā apstiprina vai noraida tikai šos ieteikumus. Ziņojuma projektā ir arī uh, daži komentāri par finanšu uh, sadali. Tad mums ir nepieciešams paredzēt, kā tiks izmantots budžets, cik uh, lielā mērā budžetu papildinās nozare, un IASB, kā arī EFRAG uh, vajadzētu saņemt zaļo gaismu attiecībā uz finansējumu laika posmam līdz 20. gadam, lai varētu veikt ierosinātās reformas, uh, kuras piedāvā Maistada kungs un kurām jāsākas jau šī gada beigās. Šīs reformas ir ļoti svarīgas un tāpēc ir vajadzīgs pienācīgs finansējums. Paldies! Sančesa Presēda kungam. Tagad uh, liberāļu grupa. Paldies priekšsēdētāji, saka Kleinca kungs. Jau pagājušo reizi mēs ļoti detalizēti runājām par šiem priešlikumiem, kurus sagatavojas Tolajāna kungs, tāpēc izteikšos diezgan īsi. Man ir tāds iespējas, ka Maistada kungs ļoti nopietni uztver savu darbu, un komisārs Barņē tik tiešām vēlas, lai Maista kungs sagatavotu konkrētos priekšlikumus. Tāpēc uh, varbūt mums vajadzētu nogaidīt vēl šos priekšlikumus, uh, vai tiešām ir saprātīgi jau tagad pieņemt kaut kādus konkrētos lēmumus, ir tīpaši par korporatīvo pārvaldību, jo Maisda kungam būs vēl daži priekšlikumi un līdz ar to situācija mainīsies. Es domāju, ka izstrādājot darba grafiku, eh, vajadzētu rīkoties nedaudz agresīvāk. Ja mēs visu, pilnīgi visu pārbīdīsim uz 14. gadu, tad nekas daudz nenotiks, jo 14. gads ir vēlēšanu laiks. Eiropas parlamenta sastāvs mainīsies maijā, un uz gada beigām arī komisijas sastāvs mainīsies. Ņemot to vērā, Mums vajadzētu darbu pātrināt. Es domāju, ka Filips Maistāts noteikti līdz šī gada rudenim savus priešlikumus būs sagatavojis, un mums vajadzētu līdz ar to šeit IASB uh, uh, reformas un arī korporatīvo pārvaldību izskatīt jau šogad, gada beigās. Par finanšu satvaru jūs jau pilnīgi pareizi teicāt, ka pašlaik nevar vēl nekādus skaitļus nosaukt, jo finanšu schēma vēl nav apstiprināta, un es ierosinu sekojošo. At paņemsim kādu nelielu finansējuma daļu pirmajiem diviem gadiem, un tad, kad būs jau skaidrs, kā izskatīsies šis finansējums finanšu pārvaldībai, kāds būs jauns iestāžu sastāvs, tad lemsim par visu pārējo. Uh, un mums uh, ir, protams, iespēja sadalīt finansējumu uz visu finansēšanas periodu, bet ar iespēju to grozīt. Jo tik tiešām grūti pašlaik noteikt konkrētos skaidrus visam periodam. Un pēdējais komentārs. Tas mums ir jo īpaši svarīgs, proti kā nodrošināt, ka Eiropas intereses IASB padomē e, tiktu pārstāvētas labāk nekā iepriekš. Ziņojumā par to daudz nekas nav teikts. Nav konkrētu priekšlikumu. Un varbūt e, rītdien pēc paredzētās diskusijas ar Saidu Kamalu jums būs mm, kaut kādas skaidrākas idejas. Bet pašlaik, manuprāt, šeit tiek izvirsītas ļoti vispārīgas prasības, un praksē eh, tās nepie kā nenovedīs. Paldies! Liels paldies, Klīnca kungs! Zaļo grupas vārdā. Eh, Zigolda kung, kungs. Paldies, es eh, pievienošos tam, ko teica Klīnca kungs. Galvenais jautājums, par kuru šeit vajadzētu diskutēt, ir šāds. Mums jāatbalsta maistada kungs. Un es domāju, ka nebūtu pareizi, tas būtu īstens lāča pakalpojums, ja mēs pateiktu, ka lūk, mēs tagad jau piešķiram finansējumu. Mēs zinām, ka parlaments pagātnē vairāk kārt jau brīdināja par iespējamajām problēmām, bet mūs neuzklausīja. Es atbalstu teikto, proti, mums finansējums jāsadala uz septiņiem gadiem, bet ja mēs tagad jau šo skaidrus visus sadalīsim, tad jāsaprot, ka būs ļoti lielas pārmaiņas. Manuprāt, uh, nav nepieciešams steigties pārmērīgi. Mums vajadzētu ietekmēt to, kur mēs varam ietekmi arī nodrošināt, proti finansējums būtu jāsasaista ar struktūrālajām pārmaiņām. Un es nesaprotu, kāpēc referents tā steidzas. Protams, ziņojums ir jāsagatavo, bet vai tad tik ātri jārīkojas tālāk? Es ierosinu EFRAK priekšsēdētājus arī ielūgt. Diskusija ar Maistada kungu bija ļoti noderīga. Un vajadzētu arī ar Huga Forsta kungu. Mums vajadzētu šajā sarunu periodā, kad vēl nav skaidrs, kāds finansējums vispār būs pieejams un nav skaidrs, vai jāseko tagad komisijas priekšlikumam, vai varbūt vispār sākumā jānodrošina finansējums tikai diviem gadiem, kā teica Klinkca kungs. At kamēr tas vēl nav skaidrs, mums jāpadzaļina saturiskās diskusijas, un es ierosinu, lai Stolojana kungs ielūgtu Efrak priekšsēdētāju un Hugarforsta kungu, lai mēs varētu izrunāt uh, vēl atlikušos jautājumus. Bet nevajadzētu tagad apdraudēt maistada kunga paveikto pārāk agri vienojoties par finansējumu. Es domāju, ka mums jāsaprot, ka runa ir par ļoti lielām summām, salīdzinot ar to, uh, ko mēs investējam citur, piemēram, Eirostat vai finanšu uzraudzības iestādē ir mazāks budžets. Šeit līdzekļi ir daudz lielāki un tāpēc nevajadzētu uh, pārāk steidzīgi rēģēt, kamēr nav atbildēts uz pamatjautājumiem. Paldies, Gigolda kungs! Sekretariāts man ziņo, ka būs arī uzklausīšana ekonomikas lietu komitejā ar tad tieši EFRAK priekšsētāju uzklausīšanā. Un Maistara kungs arī piedalīsies neformāli. Tad Epina kungs pārstāv Kamalu kungu. Jā, paldies, Kamalu kungs, vēlas pateikties referentam par šo ziņojumu. Uh, un par to, ka Maistra kungs bija ielūgts piedalīties pirms dažām nedēļām mūsu komitejas sanāksmē. Tas ļāva mums saprast, kāds īstenībā ir viņa mandāts, kas tajā iekļauts un neiekļauts. Mūsu uzdevums ir stiprināt finanšu sistēmu, un tieši tāpēc Kamala kungs nav pārliecināts, ka šo globālo gramatvedību standārtu konverģence ir Eh, risinājums pamatkrīzei. Viņš vēlas turpināt eh, padziļinātas diskusijas par šo tēmu, un tieši tāpēc Toliena kungs ar Kamalu kungu kopā rītdien pulksten desmitos ESP 52, eh, tad ASP 52 organizēs šo diskusiju. Mums jārunā par Eiropas un Amerikas grāmatvedības standārtiem un par to, vai vispār iespējams uh, savienot tik atšķirīgas sistēmas. Kamalkungs uzskata, ka grāmatvedības standarti pašlaik ir kļuvuši pārāk sarežģīti un investori uh, vairs neusticas banku grāmatvedības standartiem. Nepieciešami jaunie stresa testi Eiropas bankām, lai saprastu, cik uh, liels ir kapitāla trūkums, šie stresa testi būs nepieciešami, lai iegūtu labu pārskatu par banku bilancēm. Kamalkungs vēlas uh, šo procesu atbalstīt. Viņš cer, ka Maistada kungs arī piedāvās saprātīgus un konkrētus priekšlikumus. Viņš uzskata, ka vajadzētu runāt ne tikai par pārvaldības struktūras izvērtēšanu, bet arī par fundamentālo standārtu pārskatīšanu. Tad Maisada kunga ziņojums par IASB um, um, nav savienots ar finansējuma programmu tā būtu lieliska iespēja veicināt efektīvus grāmatvedības standārtus un padarīt tos par svarīgu prioritāti. Eh, bez tā mēs nevarēsim uz, uzticēties pārskatiem. Paldies, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvei. Eh, euh, Paldies, priekšsādātāji. Es tagad uzklausīju visus komentārus, un Jā, protams, mums ir zināma problēma ar laika grafiku. Pašlaik situācija nav ideāla. Šis priekšlikums ir jau mums uz galda, un to vajadzētu tiešām apstiprināt līdz gada beigām, lai varētu programmas dalībnieces arī turpmāk finansēt, kā ir paskaidrots mūsu priešlikumā, jo Eiropas Savienības finansējums ir liela daļa no līdzfinansējuma. Uh, Eh, bet eh, EFRAK, eh, tā ir puse no budžeta, es, tad IASB tie ir 20%, tā kā, ja mēs nepieņemsim lēmumus savlaicīgi, šis organizācijas nonāks finansiālajās grūtībās. Un mums tātad nepieciešami šie līdzekļi standartu veidotājiem, lai viņi varētu turpināt darbu, jāpiedāvā arī pienācīgs finansējums uh, komisijas zinātniskajai padomēji. Bet ko tu var darīt? Maistada kungs, uh, kas jau bija parlamentā un runāja ar jums, pieminēja, ka svarīgākie jautājumi ir pārvaldība, Eiropas Savienības ietekme, Eiropas interešu ievērošana un viņš līdz novembra beigām sagatavos savus secinājumus, kurus mēs centīsimies īstenot. Kamala kungs uzsvēra, cik svarīgi tagad ir pievērsties pašiem standartiem, to saturam, ne tikai pārvaldībai. Protams, šis darbs ir ļoti apjomīgs, eh, ar to nenodarbojas tieši Maisvekungs, bet gan komisijas dienesti, iekšējā tirgus ģenerāldirektorāts eh, sāks darbu tieši pie standartu satura un attiecīgās regulas, un mēs eh, ceram uz rezultātiem 14. gadā. Katrā gadījumā komisijas dienesti uzskata, ka, ja mums neizdosies finansējumu nodrošināt 14. gadam, tad programmas dalībnieciem būs ļoti nopietnas problēmas. Tās nevarēs turpināt savu darbu, rūpējoties par standartiem. Jā, senjora Melo. Eh, Lielas eh, paldies eh, komisijas pārstāvējiem. Tagad vārds atkal tiek dots mūsu referentam. Paldies. No sākuma attiecībā uz finanšu aploksni. Tas nav tikai jautājums, kas skar šo programmu. Šis jautājums attiecās uz visām programmām, kurām ir finanšu aploksnes no 2014. līdz 2020. gadam. Es vairāk kārt esmu aktualizējis šo jautājumu ekonu komitejā, tad kas notiks, ja līdz šī gada beigām mēs nebūsim vienojušies eh, par daudzgadu finanšu schēmu. Un tad Balsoties uz mūsu līguma 2014. gadā, tiks saņemta viena no septiņām eh, nākamā perioda finanšu aploksnēm. Tiks saņemta viena septītā daļa no aploksnēm, un eh, šīs te aktivitātes, kuras eh, tiek finansētas, Eh, turpinās 16. gadā, balsoties uz visām programmām, nevis uz jaunajām programmām. Tas nav mūsu darbs atrisināt šo jautājumu, tas ir prezidentūras darbs. Mūsu prezidentūras darbs. Un ja es labi saprotu vēstījumu, kuru saņēmu pirms pāris dienām, tad padome nesniegs uh, aploksni uh, par uh, sarunām, par programmām līdz daudzgadu finanšu schēma nebūs, uh, ja, kamēr par to nebūs panākta vienošanās starp uh, padomu parlamentu, tomēr šis jautājums tiks atrisināts prezidentūras līmenī. Tātad, kā mēs virzīsimies uz priekšu ar šādām programmām, kurās ir finanšā ploksnes? Protams, spriežot par Eiropas komisijas priekšlikumu attiecībā uz šo programmu, mums vajadzētu paturēt prātā, ko mēs tieši vēlamies panākt. Ja mēs vēlamies izmainīt grāmatvedības standārtu saturu, Tas ir jautājums, kurš, protams, ir um, jauki diskutējams, uh, tomēr ir daudz uh, problēmu saistībā ar šo grāmatvedības standārtu saturu, un no otras puses vajadzētu saprast, ka grāmatvedības uh, standārtu noteicēji ir neatkarīgi, un tagad rodas šī problēma. Mēs vēlamies ietekmēt eh, šos grāmatvedības standārtus ar šo organizāciju palīdzību, kuras mēs finansējam. Organizācijas, kurām nav tiesību ietekmēt eh, grāmatvedības standārtu noteicēju eh, rīcību, tām ir tiesības paust viedokli. Tām ir tiesības. Tad mūsu īpašā organizācija, kas ir Eiropas komitejas eh, padomnieks, tad ir ierosināta Eiropas eh, komisijai īstenot vai neīstenot kādu no grāmatvedības standartēm. Un līdz ar to būs daudzas eh, debates, par kurām jau tika paziņots. Tomēr mums vajadzētu paturēt prātā, ka ja mēs vēlamies šajā globālajā finanšu tirgu īstenot globālus uh, uh finanšu, standār, finanšu paziņošanas standārts, kuri ir jāpieņem, tad uh, šo standārtu ir jānosaka neatkarīgai organizācijai. Citādāk, protams, ka Eiropas uh, Savienībai vajadzētu noteikt pašai savu standārtu noteicēju. Un tad būs uh, atšķirīgi standarti no amerikāņu un japāņu standartiem, vai arī uh, vēl uh, kādu citu valstu standartiem. Un tas nav mērķis, uh, kur ir izvirzījis G20 un Eiropas uh, parlaments un Eiropas komisija un Eiropas uh, Savienības padomu. Līdz ar to problēma attiecībā uz šo ziņojumu ir, kā saglabāt pareizo līdzsvaru starp mūsu pamatoto vēlmi ietekmēt uh, šos standārtu noteicējus, kuri ietekmē visu šo procesu, un to, ka ir nepieciešams aizsargāt arī uh, šo uh, standārtu noteicēju neatkarību. Attiecībā uz laika grafiku eh, saistībā ar šo ziņojumu bija eh, diskusija ar ēnu referentiem. Un eh, es domāju, ka viņiem ir taisnība tādā ziņā, ka ja Meištata kungs, īpašais padomnieks, ja, ja viņam ir termiņš 13. gada novembris, kad viņam ir ekofin jāiepaz, jāiepazīstinā um, savu darbu rezultāti, protams, ka Mums vajadzētu spēt iepazīties ar viņa darba rezultātiem un tos iekļaut mūsu ziņojumā. Līdz ar to man nav nekāda problēma. Uz vēlāku laiku pārcelt grozījumu uh, iesniegšanu. Tomēr tas ir ne tikai mans uh, uzdevums, bet arī ekonu komitejas uh, koordinatoriem viņu sanāksmē. Un es arī uh, atbalstu termiņa atlikšanu līdz laikam, Eh, kas eh, tiks eh, noteikts koordinātāru sanāksmē, tāpēc kā. Par šo ziņojumu tika paziņots kā par prioritāru ziņojumu. 16 ziņojumu kopā, kas ir saistīti ar 2017. gada daudzgadu finanšu schēmu. Paldies! Paldies! Estrojana kungs, attiecībā uz laika grafiku šobrīd e, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 23. mājas. Tomēr skatīsimies, vai ir kādas izmaiņas e, nākamajā koordinatāra sanāksmē. Un debats par grozījumiem e, norisināsies 17. jūnijā šajā gadā. Un eh, šobrīd eh, balsojums ekonu komitejā risināsies 8. jūlijā. Savukārt eh, plenārsēdē balsošana būs oktobrī. Mums ir ļoti daudz laika atlīdz, tomēr skatos, kā ir ieradies referents, nākamā ziņojuma referents, un tagad tad 8. un 7. darba kārtības punkts. Eh, par tiem mēs šodien debatēsim kopīgi. Eh, apspriedīsim grozījumus. Sadītais eh, darba kārtības punkts ir tātad grozījumu izdarīšana regulā numur 994-98 par to, kā piemērot Eiropas kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pānta attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu. Un regulā uh, numur uh, 1370 2007 pasadiskā transporta pakalpojumu izmantojot uh, dzelzceļu un autoceļus. Spriedīsim arī par astoto darba kārtības uh, punktu par grozījumu izdarīšanu padomas regulā numur 659 1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas kopienu līguma 93. pānta piemērošanai. No sākuma uh, došu uh, vārdu Dokmana uh, kungam, uh, kurš ir. Uh, Eh, pirmās viņam ir referents. Tā kā es nevaru eh, saskatīt eh, visus otrā ziņojuma ēnu referentus, tad iespējams dosi, manīsim kārtību, kādā uzstāsies runātāji. Tad, Dārmāk, jums ir dots vārds. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Mēs saņēmām jau grozījumu priešlikumus no mūsu kolēģiem. Esam izskatījuši šos grozījumus un liels paldies visiem, kas tos sagatavoja. Paldies par konstruktīvo sadarbību. Es domāju, ja mēs te palūkosimies uz uh, visu procesu, uz to, kā sastrādājas politiskās grupas, mēs redzam, ka ir daudz līdzīgu komentāru, tāpēc pievērsīšos tikai svarīgākajam. Mums jau ir pirmie kompromisi sagatavoti. Runa ir par izņēmumiem uh, attiecībā uz valsts atbalstu. Mēs vēlamies šeit noteikt politiskos mērķus kā kritēriju valsts atbalstam, piemēram, stratēģija Eiropas, Eiropa 2020, tad ir arī punkti par uh, neprofesionālo sportu, kas arī var būt uh, saistīts ar ekonomisko darbību. Mēs uzskatām, ka parlamenta loma pārstrādājot uh, šīs regulas nav pareizi noteikta. Nākotnē pārstrādājot Eiropas Savienības līgumus vajadzētu uzsvērt, ka šī joma būtu jāiekļauj komitoloģijas procedūrā. Par to ir vienisprātis visas politiskās grupas. Tas pats attiecās uz devīto pantu priekšlikumā par sabiedrisko transportu. Arī šeit visi vēlas uh, sabiedrisko transportu izslēgt no teksta projekta, Vienīgais, nu, nu varētu, protams, par to runāt un domāt, bet paredzēt procedūru, kur mēs nevaram piedalīties koplēmumā, tad nebūtu pareizi, jo attiecībā uz visu regulu koplēmumu procedūra ir spēkā. Tad tāpēc mēs redzam, ka šeit uh, parlamenta uh, loma būtu jāpārskata, kā es teicu, tad attiecībā uz, uh, uh, jo īpaši sabiedrisko transportu. Vēl ir dažas jomas, kur ir atsevišķi grozījumi. Daži vēlas izslēgt šīs jomas no ziņošanas pienākuma, Un sanāksmē ar ēnu referentiem mēs par tiem runāsim. Tad runa ir par turismu, par enerģētisko drošību, par eh, bērnu eh, uzraudzību, par jauno sportistu eh, audzināšanu. Tad mēs vēl neesam panākuši šeit kompromisus. Un būs tāpēc vēl jārunā par šiem priekšlikumiem ar ēnu referentiem. Un tas būtībā arī viss no manas puses. Neko daudz es negribu klāstīt par grozījumiem. Paldies! Cindīt, Mr. Lielas paldies, Dortmān kungs, tagad došu vārdu. Gutasē kungām, kurš ir ēnu reference no sociālistu grupas attiecībā uz abiem ziņojumiem. Paldies, priekšstāja kungs. No sākuma vēlētos pateikties abiem referentiem par viņu veiksmīgo darbu pie šī dosē. Ja. Attiecībā uz uh, kalendāru balsojums komiteju uh, sanāksmē uh, būs uh, pirms uh, padomas uh, tikšanās 29. maijā, un es ceru, ka tādā veidā mēs varēsim ietekmēt padomas lēmumu. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus abiem dokumentiem, tā kā esmu ēnu referents abiem šiem ziņojumiem. Dortmana kunga ziņojumā es pilnībā varu piekrist referentam. Uh, tādā ziņā, ka uz parlamenta kompetence 8. pantā un uz tātad 1377 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem izmantojot dzelzceļu un autoceļus. Esmu iesniedzis grozījumus, lai pastiprinātu referenta pozīciju Un es esmu arī iesniedzis grozījumu pirmajā uh, pantā. Uh, esmu pievienojis tātad šo tātad sociālo izglītību. Un divas minūtes pirms balsošanas mēs to saņēmām, un tad referents ņem vērā šos kompromisu grozījumus attiecībā uz Petikānenes kundziņojumu. Manuprāt, svarīgi bija uh, apsvērumos uh, atgādināt uh, par uh, rezolūciju, uh, par valsts uh, atbalstu. Parlaments jau ir paudis savu atbalstu informācijai, kura ir jāapkopo, uh, jāapkopo, jāapkopo uh, m, komisijai no tirgus dalībniekiem, uh, ja uh, ar uh, viņu rīcībā esošo informāciju nepietiek. Uh, manuprāt, uh, Eh, tur tas ir skaidrs vēstījums padomē par to, ka Eiropas eh, parlaments atbalsta komisiju šajā svarīgajā jautājumā. Un esmu arī izstrādājis vairākus grozījumus, kuri, manuprāt, pastiprina eh, sankcijas, kas sniedz vairāk komisijai pilnvaru, jo sevišķi 33., 35. un 38. grozījums. Un visbeidzot, Uh, mm, ar nepacietību gādāju no referentu sanāksmi un ceru, ka mums izdosies rast ar izsnējumu kompromisiem un ceru, uh, ka kompromiss tik tiešām būs veiksmīgi. Paldies! Paldies! Būtas kungs uh, liekas, kā Pitkanens kundze ir ieradusies. Līdz ar to dosim viņai vārdu. Kā pirmā ziņojuma referentai. Thank you very much and again. Paldies. Eh, man ir eh, šodien eh, divi dažādi ziņojumi dažādās komitejās. Tātad šis ir otrais šodien. Daži īsi komentāri par grozījumiem es eh, neieteicu nekādus grozījumus, jo es domāju, ka komisija eh, pati ir padarījusi labu darbu un jautājumi, kas ir prasa uzmanību, ir ņemti vērā. Eh, un tagad ir komisija ieteikusi, kā uzlabot valsts palīdzības kontrolas efektivitāti un sekot, eh, lai eh, vienotais tirgus darbotos eh, veiksmīgi. Un šeit ir arī runa par nodokļu maksātāju interešu aizsardzību. Grozījumi paskaidro priekšlikumu no eh, manas perspektīvas. Ir arī atbalsts eh, skaidrākai parlamenta lomai, lai gan mēs visi redzam, ka pašreizējos līgumos mums eh, nav oficiālas lomas. Parlamentam būtu jāuzņemas loma un parlaments varētu būt eh, aktīvāks. Tā tad būtu jābūt tiešai saistībai ar vēlētājiem. Par eh, komisijas pilnvarām noteikt eh, sodus naudas sodus, tiem būtu jābūt proporcionāliem eh, katrā noteiktā gadījumā. 36. un 37. grozījums eh, par sodiem arī gadījumos, kad nav eh, iesniegta informācija, ir pozitīvi un atbalstāmi. Es arī atbalstu kolēģa Epnika teikto, ka neskatoties uz uh, ieteiktajām reformām, tomēr ir jāņem vērā arī pilsoņu uh, tiesības uh, iesniegt sūdzības, un šai kārtībai arī jābūt ir skaidrai nākotnē. Kā jūs eh, varat eh, dzirdēt, eh, kā jūs jau dzirdējāt, nav nekādu grūtību šeit. Tā tad mēģināšu nākamajā nedēļā izskatīt kompromisus. Paldies! Pietikainens kundzei. Un tā tad no Alde un Zaļajiem nav pieteikušies, tātad es došu vārdu ēnu referentam abos šos ziņojumos. Paldies! E, tātad es šeit, tā kā Alde un Zaļie ir e, nepiedalās un viņas acīm redzot neinteresē konkurētas politika Tātad es gribētu izteikt bāžas par valsts palīdzības modernizāciju, kas eh, attiecas uz abiem šiem dokumentiem. Es saprotu, ka ir eh, jābūt eh, konkrētai un vienkāršākai pieejai, bet nu, ne jau darba samazināšana nav mērķis pats par sevi un nevajadzētu pārāk daudz darbību izslēgt no uzraudzības vai arī izslēgt dalībniekus no šī procesa. Mums ir jābūt piesardzīgiem, ierobežojot eh, pilsoņu eh, tiesības eh, ies, iesniegt sūdzības, jo ir jau mehānismi, kas ļauj atsijāt nebūtiskās sūdzības. Par sarakstu kategoriju ir jau paredzēti e, izņēmumi, un ja to būs vairāk, tad e, varētu būt šeit neskaidra situācija, kad jau esošam uzņēmumam, izņēmumam tiek noteikti vēl viena kategorija. Esošai sistēmai ir jāstrādā skaidri, un arī par e, izņēmumu E, informācijas sniegšanai par programmām, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas ir bīstams pieņēmums, ka Eiropas Savienības līdzfinansējums automātiski garantē atbilstību valsts palīdzības noteikumiem, un es gaidīšu konstruktīvu diskusiju par kompromisiem. Paldies! Epinkungs, es neredzu nevienu garīgo pārstāvi. Tātad, vai kāds no komisijas vēlas izteikties? Uh, any... Paldies, mums uh, nav īpašu komentāru. Mēs tikai gribam atzīmēt, ka šie uh, abi dokumenti tiek apspriesti padomē šodien un cerams, ka uh, Eh, šī būs arī pēdējā sanāksme par šo jautājumu, un mēs eh, ņemsim vērā komentārus. Paldies! Tā tad dosim vārdu eh, atkal referentiem. Dorfman kungs lūdzu. Jā, herzīgi dank. Paldies. Es domāju, ka man arī nekas tagad vairs nav vairs jāpiemētina. Ēnu referenti Eh, tagad pastāstīja par savu nostāju. Mums būs tikšanās ar ēnu referentiem, un es pilnībā atbalstu Kūtesa kunga vēlmi nobalsot tik ātri, cik vien iespējams, lai mēs varētu ietekmēt padomas lēmumu. Paldies! Indeed, uh, Mr. Dorfman, Mrs. Pitkanen, you want to take... Pitkanens kundze, jūs vēlaties runāt? Paldies par komentāriem un es strādāšu pie kompromisa eh, sārakstiem un nākamās nedēļas sākumā iesniegšu tos koreferentiem. Paldies abiem eh, referentiem. Tā tad notiks sanāksmes ar koreferentiem 14. maijā. Balsojums komitejā notiks 20. maijā. Un plenārsēdē balsosim jūlija plenāra sesijā. Un tagad mēs arī nonākam pie rīta sesijas beigām un turpināsim ar devīto punktu ekonomiskais dialogs ar Eirogrupas prezidentu šodien šajā pašā eh, telpā 14. tātad divos pēcpusdienā. Paldies!